un no 2014. gada 8. aprīļa e, kļūst par, pie, pie, par grupām nepiedarošu deputātu. Un tad es esmu saņēmis e, sarakstu ar pārējām nominācijām. Līdz protokola, ja līdz protokola apstiprināšanai nav e, iebildumu, tad tas tiek apstiprināts. Trešdien saskaņā ar 74. pantu es parakstīšu likumdošanu.